jeweils vier Minuten. Ne? Ja. Sollen wir denen sagen, dass wir angefangen haben? Das wäre ja, wir haben ja hier 4, 8, 12, 16, 20 Minuten. Präsidentin! Verehrte Kolleginnen, verehrte Cienītās dāmas, godātie kungi, labrīt, esam sākuši šīs dienas sanāksmi. Pirmais darba kārtības punkts ir e, kopīgās debatas par finanšu instrumentiem. Par šo tēmātu ir sagatavoti vairāki ziņojumi, piemēram, Gorensa kunga ieteikums otrajam lasījumam par finanšu instrumentu veltītu sadarbībai attīstības jomā. Arī ieteikums otrajam lasījumam, ko sagatavojuši Slokbīlērs kundze un Gāles kundze, finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai pasaulē. Uh, Tālāk eh, gāja Mičela ieteikums otrajam lasījumam finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā un eh, kolēģa Helmuta Šolca sagatavotais ieteikums otrajam lasījumam finanšu instrumentu izveida sadarbībai ar industrializētām valstīm. Sākumā došu vārdu visiem ziņojuma autoriem, un pirmais uzstāsies Gorenza kungs - četras minūtes, lūdzu. Priekšādātāji, šis priekšlikums ir pasākumu, kas nāk līdzi kā, kā sektorā, papildinot banānu pakalpojumus, un tas ir pieņemts, kas mēs pieņemt otrajā lasījumā. Pirmajā lasījumā mēs jau vēlējāmies atbalstīt pēc iespējas vairāk pasākumu, kas nāktu par labu tām ākākā valstīm, kas eksportē banānus. Uh, ņemot vērā, kāds risks šobrīd pastāv, ņemot vērā, ka stājas e, spēkā PTO noteikumi, ka stājas spēkā nolīguma ar ASV un e, Latīņu Ameriku, kā rezultātā tirdzniecības režīms mainās un e, tiek noteikts papildus muitas maksas arī attiecībā uz banāniem. Banāna eksportēšana, kāds noteikti šajā nolīgumā, tiks pamazām samazināta. No 176 līdz 114 tūkstošiem tonu līdz 2017. gadam. AKK valsts tajā pašā laikā turpinās gūt pieeju tirgumu Eiropas Savienībā situācija kļūst mazāk labvēlīga, ņemot vērā, ka strājas spēkā tirdzniecības nolīgums, un tāpēc viņas ir ķērušās, šis ārkārtā valsts ķērušās pie sarunām Eiropas Savienību, lai no, norganizētu papildus pasākumus un atlaides banānu jomā. Es esmu referents šim ziņojumam, un man mums izdevās pirmajā lasījumā eh, panākt uzlabojumu komisijas sākotējā tekstā. Cita starpā Mēs, mums izdevās likt uzsvaru uz to, ka, tiek, ka notiek, notiek pasākumu cīņai pret nabadzību un tiek ievērot arī virkne pamatprincipu, kas mums svarīgi. Pirmām kārtām tas, ka lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmumiem ir, pret viņiem ir tāda attieksme, kas e, īpaši labvēlīga šajā režīmā. Otrām kārtām īpaša uzmanība tiek pievērsta vidas aizsardzības aspektiem, veselības aspektiem un arī darba aizsardzības normām. Eh, turklāt arī strādājam pie tā, lai viss notiktu pārskatām, lai līdzekļi tiktu tērēti pārskatām un provizoriski eh, tiek noteikti arī pārskatīšana 18 mēnešus pirms programmas izbeigšanās. Piemetināšu, ka parlaments un padome ir spējuši nonākt pie vienāšanās par finanšu, papildus finanšu pasākumiem 2010. un 2011. gadam. Visi gūtie panākumi lielā mērā nāk kā reakcija uz tām cerībām, ko uz mums laik AKK valsts. Atsevišķos šī līguma punktos ir tiek runāts par horizontālu raksturu jautājumiem. Uh, 290. Lisbonas līguma pantā īpaši spēcīgi noteikts eh, prasības, kas attiecas uz eh, attīstības, palīdzību attīstības valstīm. Tāpat eh, jāpiemina strateģiskais lēmums, ko pieņēmusi komisija finanšu jomā attiecībā uz ārējo pasākumu finansēšanu. Līdz šim padome ir atteikusies piešķirt parlamentam to lomu, kas tam pienāks šāda finanšu instrumenta noteikšanā. Mēs vēlamies, lai situācija būtu skaidra, un tāpēc vēlos īpaši uzsvērt šo jautājumu. Mēs atsakāmies uh, būt tie, kas uh, izskatās kā, kā kavējošais spēks šādu lēmumu pieņemšanā. Mēs attīstības komitejā pilnīgi noteikti apstiprinam šāda veida uh, darbību. Mēs ar kolēģiem pilnīgi noteikti uzstāsim arī uz mūsu pirmie lasījumā pieņemto nostāju. Ar lielu atbalstu attīstības komitejā arī šāds dokuments tika pieņemts un lūk nodot tālāk arī parlamentam apstiprināšanai. Paldies Gorens kungam. Tagad došu vārdu uh, Lohpīlers kundzei, kas ir nākamā ziņojuma autora. Viņai ir četras minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Cilvēktiesība īstenošana un demokrātijas struktūra veicināšana, kā arī korupcijas apkarošana ir to prasības, kas ir izgājuši uz ielām Tunisijā, Eģiptē un Jemenā. Šie ir cilvēki, kas tādā veidā vēlas panākt nepieciešamās pārmaiņas. Un, protams, arī cilvēki Arābu pasaulē un Magrebu zemēs vēlas īstenot savus tiesības, viņi vēlas piedalīties sabiedrisko procesu veidošanā nav brīvi paust savu uh, gribu. Finansēšanas instruments demokrātijai un cilvēktiesībām uh, ir domāts, lai tieši šīs tiesības varētu īstenot, un ir dalība valstis, kurās valda īsti neatbilstoši apstākļi, un uh, cilvēki, kuru viedoklis atšķiras no vispār pieņemtā, bieži vien tiek vajāti un pat spīdzināti. Uh, Esmu gandarīta, ka komisija, kā jau to vakar dzirdējām darba grupā, ir izstrādājusi priekšlikumu instrumentu izveidot tādā veidā, lai tas būtu paredzēts gan īstermiņa, gan ilgtermiņa, gan arī vidēji termiņa projektiem. Jau tagad ir piešķirta palīdzība Tunisijas tautai un domāju būtu ļoti veiksmīgi, ja mēs nākotnē varētu izveidot atbilstošu instrumentu, ko varētu izmantot tādos gadījumos, ja valstis pie piedzīvo tik būtiskas metamorfozes. Es ceru, ka komisija ņems vērā arī Tunisijas uh, Tunisijā iegūtās zināšanas, eh, jo Eiropas parlamenta delegācija ir uz turieni paredzējusi doties tuvāko dienu laikā. Jāņem vērā, ka instruments ir ļoti daudzšķautņains un tas var kalpot dažādām eh, sabiedrības struktūrām, kas vēlas uzlabot cilvēku tiesību situāciju valstīs. Uh, Tās var būt gan valdības, gan starptautiskas cilvēku tiesību institūcijas un arī indivīdi. Protams, eh, visi tie ir cilvēki, kam ir nepieciešama aizstāvība cilvēktiesību jomā. Es domāju, šī struktūra ir ļoti veiksmīga, jo, pateicoties tai, bez valdību piekrišanas ir iespējams šīs sviras iedarbināt. Uh, Nekādā gadījumā neuzskatu to par iejaukšanos valstu iekšpolitikā, jo cilvēktiesības uh, eh, ir domātas, lai varētu arī sacelties pret valsts važām, kas ir uzlikts pilsoņiem. Pats par sevi saprotams, ka mums ir jārūpējas par atsevišķu projektu īstenošanu, bet ir jāpārbauda, cik labi instruments ir aprīkots, lai varētu uh, Eh, pildīt galvenos uzdevumus, proti cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanu. Eh, instruments eh, vēl nedarbojas ilgi, tādēļ mēs nevaram veikt pārāk dziļu analīzi par tā efektivitāti. Tomēr ir jāveic ļoti laba analīze un vērtējums visā tā darbības gaitā. Ir jāsaprot, kā darbojas atsevišķi pasākumi, cik uh, efektīvi tie ir bijuši, kādus augus tie ir nesuši, un uh, līdz ar to instrumenti ir pie, iespējams saskaņot tā izmantošanas gaitā. mēs eh, aizvien no jauna praksē sastopamies ar grūtībām, un šis finanšu instruments ir visai mazs un bieži vien uh, um, ar šī instrumenta palīdzību tiek finansēti tādi projekti, kurus vajadzētu finansēt tieši ar geogrāfisku instrumentu palīdzību. Tādēļ nekādā gadījumā mēs nevarētu piekrist šī mazā instrumenta finansējuma samazināšanai. Uh, un eh, nevajadzētu pieļaut tādu situāciju, ka finansējums eh, nonāk nepareizajās rokās vai nepareizajās kabatās. Tālāk daži vārdi par deleģētajiem aktiem ir eh, jāatrod vienošanās par visiem finanšu instrumentiem. Daudzās nozareis, piemēram, transporta jomā, nav nekādu strīdu par to, ko mēs varētu uzstīt par šo deleģēto aktu, bet, piemēram, citās jomās, tādās kā ārpolitikā, šeit jau notiek tādi ķīviņi, un mums kā parlamentam vajadzētu parūpēties par to, lai mēs varētu izmantot šos finanšu instrumentus arī ārpolitikā pietiekami labi. Paldies! Tagad došu vārdu Kingas Gāles kundzei arī uz četrām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, komisijas pārstāvi. Viss tas, eh, ko pateica Lohbīlers kundze protams, ir ļoti būtiski, ja mēs paturam prātā to, kāda ir situācija Tunisijā un Eģiptē. Protams, ir eh, jāpievērš pietiekam daudz uzmanības demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu izmantošanai un jāsaprot, kādu ietekmi tas atstāja uh, valstīs, kurās tas tiek izmantots. Tas ir pirmais iemesls, kādēļ parlamentam ir nepieciešama pilna demokrātiskā kontrola pār šī instrumenta izmantošanu. Debatēs pagājušā gada oktobrī mēs šos jautājumus analizējām pēc to būtības un uh, Tie ir izšķirīgi svarīgi, lai varētu palīdzēt cilvēktiesību organizācijām uh, attiecīgajās valstīs. Tagad otrajā lasījumā mēs runājam par uh, mūsu demokrātiskajām prerogatīvām, kā parlaments, demokrātiski ievēlēts parlaments. Ja mēs runājam par finanšu instrumentiem un it sevišķi demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, uh, Šeit uh, ir izveidojies tāds cīkstiņš starp iestādēm. Lisabonas līgumā ir paredzēts lielāks kontrols pilnvaras parlamentam, piemēram, deleģēto aktu formā. Un mēs savus pilnvarus vēlamies arī izmantot uh, par visiem simts procentiem. Mēs runājam par deleģētajiem aktiem. Un Es domāju, ka šis būs ļoti labs piemērs, eh, ja šīs likumdošanas akts tiks pieņemts, kā ir iespējams īstenot deleģētos aktus. Mēs eh, nenogurstoši cīnīsimies par to, lai mūsu tiesības un mūsu pilnvars netiktu ierobežotas. Un, ja mēs runājam par cilvēku tiesību instrumentu, tas, protams, ir jāpiemina. Mēs vēlamies aizsargāt tiesiskas valsts principus, demokrātiju, cilvēktiesību, un mēs vēlamies pa palīdzēt sievietēm, bērniem šajās valstīs, cilvēkiem, kas joprojām cieš no nelabvēlīgas attieksmes, no spīdzināšanas. Mēs vēlamies palīdzēt cilvēkiem cīnīties pret nāves sodu. Vēlamies palīdzēt cilvēktiesība aktīvistiem, lai viņi savu cēlo darbu varētu turpināt arī šajos ārkārtīgi smagajos apstākļos. Galvenokārt eh, instrumentu varēs izmantot tieši šie cilvēki, kas cīnās, cīnās par savām tiesībām, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Un es domāju, eh, tas ir pietiekams attaisnojums, kādēļ parlaments vēlas pilnībā kontrolēt šo programmu īstenošanu. Tad, kad mēs strādājam pie eh, saviem nākotnes plāniem, eh, šie principi vienmēr ir jāpatur prātā. Mēs, protams, varam darīt vēl vairāk, Pēdējo reizi, kad mēs apspriedāmies par septiņu gadu finanšu plānu, mums uh, eh, vajadzēja sagatavot atzinumu. Tagad mūsu ietekme ir pieaugusi. Un uh, pateicoties Lisabonas līgumam, mēs vēlamies darboties saskaņā ar tā burtu un garu. Un es ceru, ka padome to sapratīs, ņemot vērā arī samierināšanās procedūru. Paldies! Tagad uzstāsies uh, Gaisa Mičels, arī autors. Šolce kungs tomēr. Četras minūtes arī. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Finansēšanas instruments sadarbībai ar industrializētajām valstīm tiek grozīts. 348 miljonu eiro ir tā summa, kas ir paredzēta sadarbībai ar šīm valstīm akadēmiskās apmaiņas, Erasmus Mundus programmas, eh, vīdes aizsardzības un atjaunīgo enerģiju jomā. Uh, Eh, mazie un vidējie uzņēmumi šeit būs vieni no nozīmīgākajiem partneriem. Jāņem vērā arī šī ICE plus klauzula, pateicoties kurai varēs finansēt arī projektus attīstības valstīs. Mēs šeit runājam par tādiem projektiem un pasākumiem, uh, Eh, kad, piemēram, eh, Eiropas eh, akadēmiķi varēs doties uz Āfriku un citiem kontinentiem, lai sniegtu savus apgūtās zināšanas tur uz vietas. Protams, mēs vēlamies veicināt šo valstu attīstību, izaugsmi un pateicoties jaunajai regulas redakcijai, mēs izmantojām jaunās iespējas un tiek arī noteikts kurš, kad un kādos apstākļos var rēķināties ar finanšu atbalstu. Uh, Regulā ir uh, rakstīts, ka ir nepieciešams ievērot arī konkrētas normas, lai uh, tās valstis, kas saņems eh, šī instrumenta palīdzību, ievērotu uh, visu, ko ir noteikusi starptautiskā darba organizācija un arī aizsargātu klimatu. Jāparūpējas arī par uh, tiesiskas valsts principu ievērošanu un labiem darba apstākļiem. Dārgie kolēģi, es domāju, nevaram atteikties no tā, ka piešķirot finanšu palīdzību ir jāievēro visas tās vērtības, kas ir tuvas Eiropas Savienībai. Un uh, palīdzībā attīstības valstīm ir jāparūpējas par uh, to, lai mēs varētu arī labāk īstenot pasākums, kas ir paredzēti cīņai pret pārtiks produktu krīzi. Un Dargie kolēģi! Tagad ir otrais lasījums un e, ir panākta ātra vienošanās gan par e, šo instrumentu, gan arī par citiem instrumentiem. Bija ļoti veiksmīgas sarunas starp e, Eiropas parlamentu un padomi, un mēs varējām vienoties par saturu, un jau pirmajā lasījumā plenārsēdē rezultāts arī bija pārliecinošs. Nu, līdz šim viss norisinājās kā pa diedziņu, bet jāpadomā, kas notiks tagad, jo Lisabona. Lisabonas līgums ir stājies spēkā un abas ES likumdevēja iestādes tagad dala pilnvaras arī tirzniecības jomā. Un uh, atcerēsimies uh, eh, tās augtos deleģētos aktus parlaments, padome un komisija visi šo principu atplūko savādāk. Šeit ir viedokļu šķelšanās. Ko tas īsti nozīmē? Mēs vēlamies pilnībā attaisnot tās cerības, ko uz mums ir likuši mūsu vēlētāji. Un mēs vēlamies, lai regula tiktu pārcelta tādā veidā, lai tā pilnībā atbilstu uh, uh, līgumā atrunātajam. Uh, Saskaņā ar Lisabonas līgumu mēs kā likumdevēja iestāde uh, gribam baudīt savas pilnvaras un privilēģijas un vēlamies kontrolēt šos finanšu instrumentus. Grupu priekšsēdētāji un komiteju priekšsēdētāji ir ar mums viensprāts. Mēs par savām tiesībām cīnīsimies. Komisārkungs, kolēģi, kolēģis. pārējo institūciju uzvedība eh, skaidri pierāda, ka visas trīs Eiropas Savienības institūcijas nav vienisprātis. Un tādēļ mēs šodien atkārtot runājam par parlamentārās kontrolas nozīmīgumu, jo komisijai eh, ir jārēķinās arī ar pārējiem līdzlikumdevējiem, nevis tikai jādomā par saviem paziņojumiem. Paldies! Gejs Mičels vēl nav ieradies pie mums, saka priekšsēdētāji. Tādēļ es došu vārdu uzreiz eh, Karelam de Guhtam, lūdzu. Uh, Lielas paldies, priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti. Faktiski esmu nācis šeit aizstājot Andru Piebalgu, kurš diemžēl ir ārvalstīs, nevarēja būt šeit, viņam ir iepriekš norunāts tikšanās. Uh, un viņam jāīsteno sarunas par ārējo, ārējos rīcības finanšu instrumentiem. Pirmie vārdi, ko gribēju teikt, ir liels paldies referentiem. Gāls un Lohbīlers kundzēm, Mičela Gorens un Šolca kungiem sadarbība ir izcinājusies ļoti labi darbā pie šiem dokumentiem, izņemot e, šo sadaļu par deleģētajiem aktiem. Pārēj saturiski esam nonākuši pie vien, vienprātības, un vienīgais neatrisinātais jautājums patiešām ir saistīts ar šo arvien pieaugošo starpnoza, starpiestāžu vienošanās e, jautājumu. Mēs nonākam e, politiski ļoti īpatnējās krustcelās. Un jāsaka, ka atsevišķu tiesību aktu īstenošana ir Eiropas Savienības iekšējā lieta. Kā tirdzniecības komisārs es neesmu atbildīgs par nevienu no šiem instrumentiem. Un tomēr tie atbalsta virkni Eiropas politikas mērķu arī tirdzniecības jomā. Tāpēc tie ir ļoti būtiski ārpolitikas uh, pusēm. Kopš iepriekšējām debatēm oktobrī uh, notika vienošanās par pirmo lasējumu. Parlaments šobrīd gaida, ka 209. līguma pants, eh, kurā izklāstīta deleģēto aktu procedūra, tiktu piemērots šo stratēģijas dokumentu pieņemšanai un arī daudzgadu finanšu plānu pieņemšanai. Bet, diemžēl, pirmajā lasījumā padome šāda veida grozījums noraidīja. Tātad grozījums, kas saistīta ar deleģētajiem aktiem ir ārkārtīgi svarīgi tomēr ļoti drīz nonākt pie vienošanās, ir īpaši runājot par industrializēto valstu jautājumiem un bamānus pavadojušajiem pasākumiem, jo citādi komisija nevarēs īstenot attiecīgos budžets un tos izpildīt. Ir īpaši runājot par IC, ICI, plus, ik viens piekrīt, ka šis instruments tika izstrādāts tā, lai palīdzētu veicināt Eiropas Savienības intereses industrializētajās valstīs, no kurām dažas ir ļoti svarīgi strateģiskie partneri, un viņi nebūtu negaidījis, kamēr mēs administratīvi nonāksim pie panākt kaut kādu rezultātu. Cita veida instrumenti savukārt arī var palīdzēt aizpildīt plaisas tādās jomās kā sadarbība enerģētikas jomā, komercdarbībā un tam līdzīgi. Kas attiec uz eh, banānus pavadošajiem pasākumiem, var tikai vēlreiz uzsvert un ceru, ka dzirdēšu arī atsaucību, ka šie pasākumi ir nes, nelaužami saistīti ar Ženēvas vienošanos eh, kas atrisināja lielāko PTO tirniecības strīdu, kas ilga vismaz 20 gadus. Šie papildus pasākumi ir paredzēti tāpēc, lai atbalstītu desmit banānus eksportējošās AKK valstis, eh, ļaujot tām pielāgāt, pielāgoties šai preferenciālai maržas, kā tas, nu, maržai, kā tas noteikti Ženēvas vienošanās ietvaros. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs saglabājam Eiropas Savienības uzticību kā starptautisks eh, tirniecības partners, ievērojot visas savas taistības un mēs esam parādā to AKK eksportējošajām valstīm. Nu, paskatoties uz lielākos kopainu, un skatītos uz tām grūtībām, ar kādām atsevišķas valsts šai jomā sastā, sastops, jo tas ir atkarīgs no eksporta ieņēmumiem, eh, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc mēs izjūtam tādu nepieciešamību steidzam pieņemt šos aktus. Es saprotu parlamenta bažas eh, un tā vēlmi būt iesaistītam strateģisko dokumentu pieņemšanā un daudzgadu programmu izstrādāšanā, un tāpēc komisija ir nākus klajā ar priekšlikumiem, kas ļautu strip, stiprināt parlamentāro kontroli un ļaut nonākt pie citiem kompromisu risinājumiem. Bet jāsaka, šie priekšlikumi nav spējuši gūt atbalstu ne padomē, ne parlamentā. Tāpēc vēlos vēlreiz atkārt eh, to, tās saistības, ko jums izteica Andris Piebalgs pagājušajā nedēļā. Praktiski risinājumi. Ļaujiet, eh, vajadzētu ļaut visam šim trim iestādēm vienoties par risinājumiem jau tagad otrā lasīmā un nepilgt šo procedūru garumā, tā lai mums izdotos sasniegt mērķus, kas saturiski iekļaut šajos finanšu instrumentos politiski, juridiski un sociāli ekonomiski tam būs sekas, ja mēs nespēsim vienoties. Mainoties Lisabonas līgumam un līdz ar to mainoties komitoloģijas e, sistēmai, parlamentam tik piešķirts jauns pilnvērs. Parlamentam ir jauna spēcīgāka loma, jaunas struktūras, jaunas procedūras, kas ļautam vairāk iekļauties e, kopējā darbā. E, paldies par uzmanību un ar nepacietību uzklausīšu arī debatēs teikto. Paldies, komisāra kungs! Tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmais Eiropas Tautas partijas grupas vārdā runās Pongas kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Godātie kolēģi! Eiropas parlaments šodien pieņems lēmumu jau otru reizi otrā lasījumā par sadarbības instrumentu attīstībai. Mēs skatāmies, ka tiek paredzēta lūk arī pasākumu banānu jomā, kas palīdzētu AKK eksportētāju valstīm. Šie pasākumi vajadzīgi tāpēc, ka samazinās šī preferenciālā mārža pēc tam, kad tika noslēgta Ženēvas vienošanos, vienošanās 2009. gadā ar ASV un Latīņu Ameriku. Eiropas Savienība tāpēc ir uzņēmusies saistības palīdzēt AKK valstīm. Uh, piešķirot liels naudas summas, lai palīdzētu valstīm konkurēt jaunajā situācijā. Pirmajā lasījumā mēs pieņemām komisijas priekšlikumu, to uzlabojot saturiski un arī domājot par formu. Un tieši formas ziņā eh, padome nevēlējās pieņemt mūsu eh, grozījumus, tāpēc esam nonākuši pie otrā lasījuma. Padome ir atteikusies, ka deleģēto aktu procedūra tiek piemērot šiem strateģiskajām programmām un daudzgadu finanšu programmām eh, tādā veidā neļaujot īstenot Lisabonas līguma izmaiņas dzīvē. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi šo, šo procedūru piemērot. Mums ir vajadzīga spēcīga politika attiecībā uz AKK valstīm, Eiropas parlamentam, un padomē ir jā, jāspēj nodrošināt 190 miljonu palīdzību šīm valstīm pēc iespējas ātrāk, bet tāpat laikā vēlamies dot arī signālu padomē. Eiropas parlaments uzskat par savu prerogatīvu izmantot Lisabonas līgumā piešķirtās pilnvaras. Mēs uh, Mēs gal galā esam apņēmušies pildīt saistības sākā kā valstu priekšā un arī padomē tas būtu jāsaprot, ņemot vērā, ka parlaments jau tā dara visu iespējamo šai ziņā. Paldies Pongas kungam. Pongas kungs ir zilās kartītes jautājums. Jūs uz to atbildēsiet? Lūdzu. Um, es gribēju vaicāt, vai runātājiem ir ienācis prātā, ka Eiropas Savienības nodokļu maksātāji un tīpaši Britu nodokļu maksātāji varbūt drīzāk vēlētos, lai viņu 190 miljoni eiro tiek iesaldēti un iesaldēti uz nenoteiktu laiku. Vai tas jums vispār, kungs, ir ienācis prātā? Jums ir 30 sekundes, lai atbildētu uz šo jautājumu, saka priekšstādātāja. Lūdzu, Pongs kungs. Mm. Eh, godātais deputāti, paldies par jūsu jautājumu. Es varu tikai teikt, ka ir tādas startautiskas vienošanās, kas ir noslēgtas un kas paredz, ka Eiropas Savienība uzņems zināmas saistības. Un šajā gadījumā tās ir saistības pret AKK valstīm. Tā ir viena no vienošanām, viens no nolīgumiem, ko Eiropas Savienība ir noslēgusi. Un atkāpties no savu vārdu nebūtu godīgi. Un tāpēc es domāju, šos līdzekļus nedrīkst iesaldēt. Paldies! Vēlāk uzstāsies uh, eh, Tiroliena kungs uh, eh, progresīvās sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Euh, Lielas paldies priekšstādātā. Merci, euh, madame. Euh. Paldies priekšādātā. Nostāja, ko vienprātīgi pieņem, pieņems šodien mūsu parlaments, parāda, cik ārkārtīgi svarīgs ir izpildvaras funkcijas arī parlamentam, šim namam. Te gal galā runājam par eh, banāns pavadošajiem pasākumiem un pilnīgi noteikti esam uzņēmušies saistīts pret mūsu augākā valstu partneriem Eh, dzirdējām arī no komisijas par šiem priekšlikumiem attiecībā uz kompensācijām, bet jāsaka, lēmums tomēr joprojām ir bloķēts, jo Ženēvs un Ženēvs vienošanās nevar tikt izpildīta. Un tāpēc, ja šodien uzrunāju, sakot, ka mums jāspēj izpildīt prasības, kas noteiktas uh, Lisabonas līgumā, un mums jāspēj teikt savs vārds attiecībā uz stratēģijas dokumentiem un daudzgadu finanšu plāniem. Mēs esam apņēmušies neiekrist tajās lasdā, ko mums ir izlikusi padomu un komisija. Mēs gribam nodrošināt pārskatāmus kopienas lēmumus kas pieņemti saskaņā ar Lisabonas līgumu garu un burtu. Paldies! Herzlichen Dank, Herr Tirol. Ja, um, Herr Lambsdorff, Frau Lāmsdorf kungs un Branters kundze nav ieradušies, tādēļ Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vārdā uzstāsies uh, Dēvas kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ļoti laipni no jūsu puses dot man uh, vārdu agrāk, un gribētu teikt, ka šim jautājumam ir jāņem vērā arī tehniski apsvērumi un arī uh, apsvērums saistībā ar cilvēkiem un nabadzību. Sākumā vēlētos teikt padomēji, ka šis parlaments ir te, lai uzraudzītu, pārbaudītu un atvērti un caurskatāmi skatītos uz to, kā mēs tērējam mūsu nodokļu maksātāju naudu attiecībā uz starptautisko attīstību. Un ja padome to neredz, Un ja padomu nevar atzīt, ka deleģētajiem aktiem būtu jāiziet cauri parlamentu iekšēji procedūrai, lai mums būtu iespēja tos pārskatīt, nu, tad priekšsādātāji, ko tad mēs īsti šeit darām? Ja mums neļauj atskaitīties mūsu vēlētājiem, mūsu nodokļu maksātājiem par to naudiņu, ko viņi labticīgi dod mums un kas tiek iztērēts ar komisiju starptautiskajai attīstībai. Otrakārt, runājot par banāniem, arī tas mums, protams, ir jāņem vērā. Uh, šeit nodokļu maksātāji zaudē visās frontēs. Ir brīvās tirzniecības nolīgums, tas tagad ir fakts. Un tagad mums vienkārši ir jākompensē šīm banānu ražotājiem valstīm. Priekšsēdētāji pārtrauc. Paldies, jūs diemžēl izteicāties pārāk ilgi. Tagad turpināsim ar runātāju sarakstu. Veržjā kundzes nav zālē, tagad uzdošu EFD grupas vārdā. Uh, vārdu Grīfinkungam, lūdzu. Uh, a... Jā, ir tomēr labs un saprotams pamatojums katram no šiem četriem finanšu instrumentiem, kuri šodien tiek prezentēti parlamentā. Tomēr, raugoties uz tiem visiem kopā, to mērķis ir veicināt un atbalstīt politisko un ārlietu politiku Eiropas komisijai. Komisija to ir ļoti skaidri norādījusi ar tātad ļoti skaidriem izteikumiem. Tagad mēs visi arī zinām, kas par to maksās. Un tas būs smagi strādājušais nodokļu maksātājs. Pilnīgi acīm redzam, un kā jau parasti, neproporcionāli lielā mērā to darīs Lielbritānijas nodokļu maksātāji. Jāsaka, šo finanšu instrumentu izmaksas, neskatoties uz manu kolēģu darbu gan vakardien, gan šodien, vēl aizvien nav zināmas. Un tādēļ gribētu teikt, ka komisija jau atkal uzvedas um, nepārdomāt, izmantojot citu cilvēku naudu, un tādēļ nevaram atbalstīt nevienu no šiem priekšlikumiem. Paldies! Ir viens zilās kartītes jautājums. Laikstrīt kungs vēlas to uzdot. Jūs to uh, pieņemsiet, lūdzu? Laikstrīt kungs, jums ir pusminūte. Uh, Dārtmūta kungs, jūs uh, savās runās vienmēr mēģinat aizstāvēt šos britu nodokļu maksātājus. Tātad jūs sevi uzskatāt par tikai vienas mazas grupas pārstāvi Lielbritānijā, vai jūs eh, vēlties aizstāvēt plašākas grupas intereses Eiropas Savienībā? Bitteschön, 30 Sekunden für die Antwort. Um, did... 30 uh, sekundes. Atbildi tātad. Jā, es pieminēju gan Eiropas Savienības nodokļu maksātājus, gan arī Lielbritānijas nodokļu maksātājus savā runā, bet mani tomēr ievēlēja iedzīvotāji Lielbritānijā, nevis kur citu, un tādēļ uzskatu, ka mana primārā atbildība ir pārstāvēt Britu nodokļu maksātājus. Bet, protams, es līdzjūtīgi domāju arī par visiem pārējiem nodokļu maksātājiem, tajā skaitā arī Austrijā, no kurienes jūs nākat, un arī viņu naudiņa tiek tērēta uh, izstrādājot šos nevajadzīg, šīs nevajadzīgās impērijas. Paldies, atgriežamies pie runātāja saraksta. Tagad uzstāsies Brantneres kundze Zaļo un Eiropas brīvās alianses grupas vārdā uz divām minūtēm lūdzu. Uh, like address... Priekšsēdētāji, gribētu izteikties par dažiem jautājumiem. Sākumā gribētu runāt par elastību finanšu instrumentiem eh, ārējā dimensijā. Es domāju, ka mēs visi pēdējo nedēļu un mēnešu laikā esam novērojuši, ka ir ļoti daudz neparedzētu katastrofu un arī notikumu. Un tas nozīmē, ka mums vēl aizvien nav pieejamas vairāk maržas, bet vēl aizvien ir daži gadi palikuši. Bet ir viens instruments, kas ir elastīgs, tas ir stabilitātes instruments, un tad tas bieži tiek izmantots citiem mērķiem. Un, nu, ne tiem, kam tas tika radīts. Tādēļ es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka mums nepieciešama lielāka elastība ārpolitikas instrumentos. Uh, bet vajadzētu uzsvērt to, ka tas uh, ies līdzās tikai pali, uh, stiprinātai demokrātiskai pārbaudei. Šobrīd mēs cīnāmies par šo jautājumu, un es domāju, ka mums vajadzētu arī norādīt, ka attiecībās finanšu instrumentu nākotni, ne, ja nepieciešama lielāka elastība, tad to nepanāksim bez uh, šīs demokrātiskās pārbaudas iespējām, ko esam prasījuši. Otrakārt gribētu runāt par to, kā mēs uh, strādājam savās uh, kā mēs strādājam, jo vakardien ANO atkal atsaucās uz sasaisti starp attīstību un konfliktiem, un ka valstis, kuras, kurās pastāv konflikts situācija, ir visgrūtāk izkļūst no nabadzības. Šobrīd Eiropas Savienības instrumenti nav īsti labi tam piemēroti. No vienas puses ir Eiropas Savienības minist, misijas un federālas valsts strādā paralēli, bet nevienmēr um, tas notiek līdzās mūsu finansu, finanšu instrumentiem. Tādēļ vajadzētu atspoguļot, kā tās šīs lietas varētu savietot. Turklāt notikumi Ziemeļāfrikā parāda, cik svarīgi ir demokrātija, um, cilvēktiesības un arī dzimumu līdztiesība. Un par to nākotnē mēs nedrīkstam aizmirst pārstrādāt šīs struktūras. Paldies! Paldies Brantners kundzei. Tagad pie politiskajām grupām nepiedarošo deputātu vārdā Uh, eh, Grifina kungam vajadzēja uzstāties, bet uh, viņu zālē neredzu. Tādēļ došu vārdu runātājiem, kas uzstāsies individuālā kārtībā. Pirmais runās Elmārs Broks uz pusotru minūtu, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi. Es domāju, mums vajadzētu saprast, ka runājot par šiem instrumentiem, vajadzētu nošķirt eh, likumdošanas uzdevums no izpildvaras uzdevumiem. Uh, Un, protams, eh, parlamentam arī ir jāatrisina zinām jautājumi, bet eh, eh, tas neatiecas uz administrāciju. No otras puses, tomēr Uh, likumdošanā mēs uh, nevaram visiem piešķirt neierobežotas pilnvaras, ja institūcijas nepilda savus uzdevumus. Un ja kāds neņem vērā līdz likumdevēja intereses, tas arī nav pieņemami. Un mums ir jāsaprot, vai šie ir deleģētie akti vai nē. Un ja tas ir nepieciešams, mēs varam konkrēt lēmumu arī atsaukt, ja piemēram likuma īstenošana nav notikusi likumdevēja. Uh, vēlēšanās vai, vai eh, interešu garā. Ja mēs runājam par deleģētajiem aktiem, komisiju un padome, te vēlas mums eh, mest sprunguļus ceļā. Protams, mums ir jārunā arī par izpildvaras pilnvarām izpildvarai ir jābūt lielākam brīvības līmenim. Kā teica Brantners kundze, jau pirms vairākiem gadiem parlaments pieprasīja šī demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas instrumenta īstenošanu, lai um, neņemot vērā ne diktatūras, ne varmā, kas mēs varētu palīdzēt pilsoniskajai sabiedrībai apspiestajās valstīs. Un komisija nevar. Uh, E, mūs aizkavēt e, šī instrumenta izmantošanā. Tagad mums arī vajag palīdzēt Ziemeļāfrikas valstīm. Šī ir politiska vilšanās, e, šī ir politiska izgāšanās. Paldies! Runātājs tiek pārtraukts, došu vārdu Annai Gomisai uz vienu minūtu lūdzu. Mubaraks, Mubarak, ej prom! Tas ir Ēģiptes pilsoņu uh, sauklis, bet arī Tunisijā situācija nebija daudz labāka. Cilvēki ir devušies ielās, lai atbrīvotos no uh, Uh, apspiestības, lai atbrīvotos uh, no viņu tiesību pārkāpšanas. Viņi cīnās par savām cilvēktiesībām. Mēs īstenībā visu laiku domājām par stabilitāti un šīs diktatūras tajā pašā laikā atbalstījām. Eiropas Savienības rīcībā esošos instrumentus ir jāizmanto, lai atbalstītu šos cilvēktiesību aktīvistus, lai varētu palīdzēt organizēt brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Instrumentiem ir jābūt uh, Mm, elastīgākiem, lai tos varētu nekavējoties izmantot arī šādos ārkārtas gadījumos, kombinējot uh, finanšu instrumentus ar uh, geogrāfiskajiem instrumentiem. Un, protams, Eiropas parlamentam jāpiešķir pilns kontrols tiesības. Paldies! Un tagad uh, viena minūte Migaiska kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs komisāra Gomešas kundzei ir taisnība, arī Lohpīleres kundzei ir taisnība. Runājot par notikumiem Ēģiptē un Tunisijā, mums vajag atbalstīt šīs tautas viņu brīvības centienos, un mūsu rīcībā ir instrumenti, ar, ko, ar kuru palīdzību to var uh, izdarīt. Un, uh, cilvēktiesības un demokrātijas instruments būtu atbilstošā svīra, ko šajā gadījumā iekustināt. Uh, Tiesības ir universālas, tiesības dzīvot demokrātijā, dzīvot tādā valstī, kas uh, ciena cilvēku tiesības, tas ir kaut kas pilnīgi dabisks, tas pienāks visiem cilvēkiem. Ir vēl viens instruments, kas uh, ļauj piedāvāt palīdzību, īsti nepiedāvājot to valdības iestādēm, arī Baltkrievijai un citām valstīm, ar ko mēs sadarbojamies Austrum valstu partnerības ietvaros. Šie instrumenti ir nepieciešami. Paldies, Tavāres kungs, uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mēs runājam par vairākām finanšu instrumentu paketēm. Mums ir Čāza Gorena kunga uh, ziņojums par finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā. Un jāsaka, ka raugoties uz visiem šiem priekšlikumiem, tur ir iekļautas idejas, kas palīdzēs un atvieglos miljoniem cilvēku dzīvi. Nu, tāda ir arī likumdošanas ideja. Bet jāsaka, ka padome negrib pieņemt koplēmuma procedūru, kam vajadzētu būt uh, nu, ierastai kārtībai attiecībā uz, šo, uz šādiem uh, ziņojumiem. Bet padome pilnīgi nepareizi interpretējot Lisabonas līgumu, nu visticamāk tādēļ, ka viņi negrib to pareizi saprast, un uh, sadarboties ar parlamentu viņa atsakās īstenot 290. Lisabonas līguma pantu par deleģētajiem aktiem, un tas traucē dzīvi miljoniem cilvēku, tas um, neļauj mums palīdzēt gan bēgļiem, gan arī bēgļiem, uh, bēgļu nometnēs, un padomē būtu jābeidz uh, savas kaprīzes un jāsāk attiecīgi strādāt pie likumdošanas procesa un jāizmanto deleģēti akti. Paldies, Aleks Tojanu kungs, uz vienu. Jūs, paužu prezidentātās, razdiras. Lielas paldies priekšādātāji. Protams, arī es atbalstīšu parlamentu priekšlikumu, jo galu galā parlamentam ir jāuzstāj savām prerogatīvām, ko tam piešķīrs eh, līgums bet tāpat laikā mums viennozīmīgi ir jāpaplašina kontro, mūsu kontrola attiecībā uz šiem deleģēto aktu procedūru. Par to arī šobrīd diskutējam. Parlamentam ir jāspēj saņemt šī aposteriori kontrolas iespēja un jāspēj kontrolēt līdzekļi, kas tiek izmantot programmās, kas eh, beigu beigās var arī nonākt diktatoru kamatās. Tāds risks paspāja, pastāv. Mums gal galā mūsu pašu valstī ir eh, milzīgi daudzums, ir miljoniem nabadzīgo iedzīvotāju, lai šādā veidā šķērdētu līdzekļus. Mums nepieciešams, lai līdzekļus, Eiropas Savienības līdzekļus mēs tērētu uh, godīgiem mērķiem un nevis tāpēc, lai ļautu izdzīvot uh, diktatoriem, lai ļautu viņiem gozēties uh, luksus apstākļos un tāpat laikā mūsu pašu valstīs cilvēki cieši no nabadzības. Tāpēc ir ļoti strikti jāuzstāj šo līdzekļu kontroli. Paldies! Tālāk Maters kundze uz pusotru minūti. Paldies, kolēģi! jau atkal esam nonākuši tādā situācijā, kad mums ir jāuzstāj savām tiesībām gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Cilvēku tiesību un pamatbrīvību veicināšana, kā tas paredzēts eh, cilvēktiesību deklarācijā, kas tika pieņemta jau 48. gadā, pilnīgi noteikti nosaka, ka tās ir pamata tiesības. Ir arī virkne reģionāla harta, tā gal galā ir daļa no Eiropas Savienības ārpolitikas un daļa no Eiropas Savienības sociālās politikas. 1889 no 2008. gada instruments, tātad regula, ar ko tiek pieņems šis instruments demokrātijas un cilvēku tiesību veicināšanai pasaulē, būt, tam būtu jābūt daudz in, efektīvākam, elastīgākam instrumentam, tā lai to varam pielīm, pielīm, piemērot arī ārkārtas situācijās, krīzes gadījumos. Tas ļaut Eiropas Savienībai palīdzēt civilizācijai cīnīties par savām tiesībām, to varam darīt ārpolitikas ietveros, un šī instrumenta liederība pilnīgi noteikti ir nenoliedzama. Tā ļauj ārē Eiropas Savienības ārlietu darbību padarīt redzamāku, tas ļauj mums izturēties atbildīgi, un tāpēc tā, šim instrumentam nepieciešama arī attiecīga parlamenta kontrola. Tāpēc piekrīt tiem grozījumiem, ko iesnieguši kolēģi, un kas paredz eh, atbilstību. Eh, šī, atbilstība šīs Eiropas eh, tālākās izaugsmas tendencēm. Paldies! Materas kundze ir e, iesniegta zilā kartiņa. Miglaiski kungs vēlas jums uzdot jautājumu, vai jūs esat, mier, vai jūs esat ar mieru uz to atbildēt uz šo jautājumu. Lūdzu, Miglaiska kungs, jūs varat e, pusminūtē uzdot jautājumu. Paldies priekšsādātāji. Gribēju vaicāt Materas kundzei, vai viņi varētu mums pastāstīt, vai tautas partija būtu gatava nodrošināt īpašu atbalstu uh, Mm, demokrātijas un cilvēku tiesību veicināšanai uz austrumiem no Eiropas Savienības, tātad Ukrainā, Baltkrievijā un citām austrumu partnerības valstīm. Paldies! Lūdzu, Materas kundze! Matērs kundze saka, jā, pilnīgi noteikti, jā, mana grupa tautas partija pilnīgi noteikti katru dienu strādā pie tā, lai palīdzētu aizsargāt cilvēku tiesības visā pasaulē tā lai tās tiktu veicinātas un tiktu aizsargātas. Es domāju, ka tie kolēģi, kas šeit ir nostrādājuši vēl krietni ilgāk par mani, saka tieši to pašu un viņi atbalsta šīs tiesības. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka es esmu daļa no tautas partijas, no tiem, kas ir pārliecināti, mēs esam tie pro-eiropieši, kas ir pārliecināti, ka šim parlamentam var būt ļoti laba ietekme, izšķiroša ietekme uz pasauli. Paldies, turpinam tālāk ar runātāju sarakstu un tālāk dosim vārdu Havard, Havard kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribēju paust atbalstu tie, tam, ko kolēģi teica attiecībās parlamentu kontrolas instrumentiem. It īpaši runājot par demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, vēlējos arī pateikties komisiju par ļoti strukturēto sadarbību, ko tā īstenojas, palīdzot aizsargāt cilvēktiesību eh, aktīvistus visā pasaulē, un mēs vēlamies pārliecināties, ka šāda veida pieeja turpinās arī nākotnē. Kritika, ko vēlējāmies izteikt, ir. Uh, ir tas, ka mēs neesam pietiekami integrēti darbojušies, neesam pietiekami integrēti šīs e, programmas integrējuši ārlietu dienestā, bet jāsaka, šī jaunā dienesta izveida, es domāju, ļaus šo kļūdu labot un ļaus nodrošināt politiku. Tāpēc arī šajos punktos, e, ko šobrīd gatavo juridiski kvalificēti cilvēki, e, runā par šīm, e, par šīm lietām un jāsaka, cerams, ka nodrošināsim arī šādu personālu klātbotni turpmāk. Uh, Turklāt arī gribēju paust bažu par to, ka šobrīd notiek karā pasauli. Tas nozīmē, ka būs, finan būs vajadzīgs finansējums demokrātijas celšanai, nākotnes nodrošināšanai, un tāpēc mēs domājam, ka ir vajadzīgs fiksēts procentuāls apjoms, kas tiek paredzēts šāda veida līdzekļiem, un iespējams, ka līdzekļu daudzumu vajadzēs palielināt. Un tāpēc, kad runājam par finanšu plāniem, tad tādā gadījumā, jāsaka, parlamentam jādod iespēja to kontrolēt, un tas šodien ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad iepriekš. Paldies, saka priekšsādātājs, arī jums vēlas uzdot Devis kungs eh, jautājumu zilās kartiņas procedūras ietvaros. Zalevskungs, lūdzu, 30 sekundes jums bez mikrofona runā. Gribēju uzdot jautājumu. Es, protams, Havita kungu augstu respektēju, zinu, ka viņš pārzina cilvēku tiesību aizsardzības jomu un tam līdzīgi, un tāpēc mans jautājums ir šāds. Tad kādā veidā mūsu pieņēmumu par taisnīgumu, vienlīdzību uh, un tiesiskumu, kas ir mūsu kristīga tradīcija šeit Eiropā, eh, kā mēs varam tos izmantot un vienlaicīgi respektēt arī citas reliģijas vai reliģijas eh, trūkumu, lai saprastu to, ko sakām. Tāpat laikā neizskatoties pēc tādiem neokoloniālisma ideju iemiesotājiem dzīvē. Paldies! Havita kungs, jums 30 sekundes, lai jūs varētu atbildēt uz šo jautājumu. 30 sekundes, lai atbildētu uz šo jautājumu, nu jāsaka, tas ir eh, ārkārtīgi grūti, bet es tikai varu teikt, ka šim par, visam parlamentam vajadzētu zināt, ka runas, domas un ticības brīvības ir viena no pamat, brī, pamattiesībām visā, visām nācijām, visām reliģijām, visām valstīm un ikvienam. Herzlichen Dank! Lielas paldies! Tagad došu vārdu Maucer kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Attīstības palīdzība bieži vien ir neefektīva un, uh, diemžēl, arī uh, dažreiz tā var būt arī kaitīga, jo netiek uh, ņemtas vērā attiecīgās valsts īpatnības. Bieži vien uh, aktivitātes nav ilgtspējīgas un efektīvas. Protams, uh, tās cerības, ka cilvēktiesību situācijā kaut kas mainīsies uz labo pusi, bieži vien ir neataisnotas ja mēs uh, dodam naudu uh, Um, Āfrikas zemniekiem, um, maza, ap, mazo saimniecību zemniekiem, tajā pašā laikā subsidējot paši savu ražošanu, mēs vienkārši miljārdus izsviežam vējā. Kāda izskatās uh, Ķīni, Ķīnai sniegtā attīstības palīdzība? Īstenībā Ķīnas uh, attīstības palīdzība konkurē ar e, es piešķirto. Mums arī vajadzētu padomāt varbūt par kaut kādu novatorisku pieeju. Uh, Un uh, ir jābūt arī palīdzībai, piemēram, uh, bēgļu atpakaļ nosūtīšanas jautājumā. Paldies, paldies uh, Molcer kungam. Tagad uzstāsies Bērmana kungs arī uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, šis parlaments pieprasa ko tādu, ko pieprasa uh, jebkurš parlaments pasaulē, proti demokrātiska kontrola par pieņemamajiem lēmumiem. Mums ir jābūt paraugam. Protams, Lisabonas līgums nozīmē milzīgu progresu mūsu uh, ietekmi ietekmes palielināšanā. Bet eh, padome un komisija vēlas mums atņemt daļu no parlamentārās kontrolas, kas ir atrunāta jaunajā līgumā. Viņi vienkārši vēlas eh, samazināt mūsu ietekmi uz pieņemamajiem lēmumiem. Uh, Citās valstīs cilvēki dodas uz ielas, lai varētu pieprasīt savu ietekmi, lai varētu baudīt savas tiesības, un, protams, cīņa par demokrātiju nozīmē arī garas un grūtas sarunas. Mums ir jāpieprasa šī maksimālā demokrātiskā kontrole. Tā ir, tās ir vispilsoņu tiesības Kairā, Tunisā un arī Briselē. Paldies! Tagad Grifinkungs uz minūti. Young... Paldies! Kāda no manām vēlētājiem katru nedēļu no rīta, šo, tātad šo laiku atgriežas mājās, viņa uh, veda bērnus uz skolu. Nu, vairs viņa nevar atļauties uh, maksāt par degvielu, tādēļ viņa to dara ar kājām un nāks ietaupīt arī uz pārtikas lielā mērā. Katru rītu Dženija ir izsalkusi un, diemžēl, nav pietiekama mājās maizes, visiem brokastīm. Bet tajā pašā laikā šeit parlamentā deputāti runā par finanšu instrumentiem, kas paredz 1,1 miljārdu eiro tērēšanu no nodokļu maksātāju naudas par finanšu instrumentiem attīstībai, jo īpaši citās uh, valstīs. Tādēļ uh, komisija visu laiku tērē milzīgus britu nodokļu maksātāju maksātos līdzekļus, bet uh, mums pietiek Eiropā arī iedzīvotāji, kam nav pietiekami līdzekļi, lai pabarot bērnus. Tagad došu vārdu Kutaškungam arī vienu minūtu lūdzu. Domnā prešēdinte, probabil, ka nom. Nu Paldies, priekšsēdētājs kundze. Varbūt, ka man vispār nevajadzēja tagad runāt par šo sadarbību. Mums ir jāņem vērā arī Romas līgumi, un ir daudzas vecās dalību valstis, kam uh, uh, ir bijušas kolonijas citos kontinentos. Eiropas Savienība tagad ir pārvērtusies par jaunu kopienu, kurā uh, cilvēktiesības un pamatiesības tik liktas augstā vērtē. Šīs bijušās kolonijas tagad ir mūsu strateģiskie partneri, tādēļ finanšu instruments, kas paredzēts šīm attīstības valstīm, ir uh, jāizmanto, lai varētu veicināt ekonomisko, kulturālo un arī akadēmisko sadarbību un jāparūpējas par labākas divpusējās tirzniecības attīstību, tajā pašā laikā spēcinot dialogu starp privātajām un valsts iestādēm uh, un spēcinot arī uh, labākas demokrātiskās struktūras. Paldies! Tagad Laiht Frīda kungs uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Uh, Tepat eh, pie mūsu robežām diktatori dodas prom, un tas ir arī ļoti labi. Un ja augstie Eiropas Savienības pārstāvi nevar vai nevēlas atbalstīt tos, kas cīnās par demokrātiju, un uh, Eh, viņu centienus veicināt, ir labi, ka mēs vismaz par to runājam un eh, attīstības palīdzību apaudzējam ar mūsu vērtībām, ar tiesiskas valsts vērtībām, demokrātijas un brīvības vērtībām. Ja mēs palīdzam, tad mums nav tikai jāpalīdz finansiāli, bet ir cilvēki jāiepazīstina ar savām vērtībām, jo tajās slēpjas mūsu spēks. Un mēs esam demokrātisks parlaments. Mums par to ir jārunā, mums ir jābūt vaļsirdīgiem. Mēs nevaram pieļaut, ka šajās valstīs tirzniecību kontrolē ierēģņu aparāts. Mums, kā demokrātiskajam parlamentam, ir jāparūpēs, lai arī mums savs vārds tajā visā būtu sakāms. Paldies! Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. P pirmais. Eh, Pasēsku kungs, lūdzu. Parlamentul trebuie. Bazaisko kundze, lūdzu, paldies. Priekšsēdētāji, parlamenta priekšsēdētāja pilnvarām ir jābūt tādām pašām kā komisijas un citu institūciju priekšsēdētāju pilnvarām. Uh, Ja mēs runājam par finanšu instrumentu kontrolēšanu, arī šeit parlamentam pienāks konkrēts pilnvaras. Ir jāievieš arī efektīvi instrumenti, ko var izmantot sadarbojoties ar partneru valstīm, gan tirzniecības, gan citās jomās e, ekonomiskās e, saiknes ar dalību valstīm, protams, ir nepieciešams, ir nepieciešams ar partneru valstīm, e, un Turkmenistāna ir valsts, kurā ir ļoti uh, liels dabas bagātības. Pateicoties tam, mēs varam ar viņiem sadarboties Nabuko projekta ietvaros. Un e, ir noslēgta arī vienošanās e, starp Turkmenijas un Uzbekistānas prezidentiem par naftas un gāzes transportēšanu. Un Protams, mēs varam parūpēties nevien par resursu pārnesi, bet arī par zināšanu pārnesi. Paldies, tagad Ivo Vaigls lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir daudz finansējuma, ko var piešķirt pateicoties tādiem finanšu instrumentiem, kas ir domāti attīstības veicināšanai trešās pasaules valstīs. bet daļa no šīs naudas nonāk uzņēmumu un monopolu kabatās, kas atrodas mūsu pašu valstīs. Manuprāt, finanšu instrumentu galvenajam mērķim būtu jābūt finansējuma izmantošanai saskaņā ar attīstības plāniem. Vairāki runātāji pirms manis izteicās, ka mēs bieži vien finansējam diktatūras un režīmus, kas uh, ir pilnīgi attālināti no jau kādām demokrātijas iezīmēm. Tad, kad mēs runājam par uh, visnabadzīgāko valstu attīstību ir jāpiedāvā iespējas, lai viņi varētu nostāties uz modernas attīstības ceļu. Paldies Vaiglkungam! Tagad došu vārdu uh, komisijai un uh, tagad uzstāsies komisārs Degūks lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsādātājs kundze. Parlamenta deputāti, ļoti uzmanīgi noklausījos uh, komentārus no jūsu puses, un komisija cer, ka mums izdosies rast risinājumu attiecībā uz šiem svarīgiem finanšu instrumentiem. Bet nepieciešams, lai mēs varētu labā veidā īstenot ārējo attiecību finanšu instrumentus, un īstenošanu nedrīkst apra, apdraudēt dažādi konflikti starp institūcijām. Ir ļoti svarīgi saglabāt uzticamību. Uh, no ārējās pasaules, uh, lai mēs nezaudētu savu lomu kā uzticami partneri. Komisija ir gatava strādāt, lai panāktu šādu uh, konflikta risinājumu. Un kas attiec uz finanšu instrumentiem, kas ir spēkā līdz 2013. gadam, daudzgadu uh, stratēģiskie dokumenti ir būtiski arī budžeta izpildēji un šādi pasākumi ir pakļauti komitoloģijas sistēmai. Stratēģijas dokumenti ir tehniski dokumenti, un tādēļ pēc sava rakstura nav piemēroti, lai tie kļūtu par saistošiem tiesību aktiem. Pašreiz spēkā esošie instrumenti būs spēkā vēl divus gadus, un atliek vairs tikai daži stratēģiskie dokumenti, kas ir jāīsteno. Komisija uzskata, ka, lai izmainītu šo sistēmu tagad, Tam būtu būtiski nepieciešams mainīt pašus instrumentus, un tos pārāk ilgi būtu jāizteno, un tas lielā mērā um, traucētu Eiropas Savienības ārējai sadarbībai. Komisija jau tagad ir iesaistījusi parlamentu demokrātiskās kontrolas procedūru attiecībā uz šiem dokumentiem. Komisija ir gatava stiprināt šo procesu, pie, piešķirot papildus kontrolas tiesības parlamentam. Un, kas attiec uz jaunajiem instrumentiem, tad ir pāragri teikt, kā tie izskatīsies, jo tie ir pakļauti uh, ļoti plašām konsultācijām ar iesaistītajām pusēm. Mēs ņemot, pieņemot, ka 290. Lisabonas līguma pantā kritēriji tiek ievēroti, tomēr ir iespējas arī izmantot deleģētos aktus jaunajos instrumentos, bet komisijai nav vēl noteikts viedoklis par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu vēlreiz ziņojuma autoram. Pirmais uzstāsies Gorens kungs. Divas minūtes, lūdzu. Euh, es gribēju teikt lielu paldies visiem runātājiem, kas izteicās par šiem finanšu instrumentiem kopumā un īpaši par tiem, kas runāja kas runāja saistībā ar manu ziņojumu. Es domāju, ka Elmārs Broks atrada pareizo vārdu, lai, izt, lai paustu to, ko vēlamies panākt. Mēs nevēlamies būt tie, kas kavē attīstību, bet mēs nevēlamies arī uh, ļaut izpildīt tāda veida pamatnolīgumus, neiesaistot Eiropas parlamentu bez parlamentārās kontrolas. Starp visu un neko tiešām ir vēl arī zelta vidus, vidusceļš, saprātīgs lēmums, pie kā cerams mums izdosies arī not, nonākt. Un šīs uh, e, deleģēta aktu procedūra ir jāpiedmēro strateģiskajiem dokumentiem. Tas ir viss, ko prasām. Pāris vārdus arī, arī par, to, kas, par tiem, kas izteica kritiku. Eh, tika izteikta kritika attiecībā uz šo palīdzības eh, politiku attīstībai. Nu, un tika runāts lūk par eh, nodokļu maksātājiem, kas uzņems visas šīs cenas, visas šīs maksas, ko gal galā, kas gal galā aiziet palīdzībā trešām valstīm. Manuprāt, budžet, nodokļu maksātāji, eh, jā, viņi veido šo budžetu, bet tas ir solidaritātes budžets. Tas ir budžets, eh, kurš pateicoties eh, nodokļu maksātāju ieguldījumam var darīt daudz laba. Alternatīva tādā gadījumā būtu vienkārši ignorēt eh, pamatiesības eh, cilvēkiem, kas eh, ir pilnīgi palikuši bez jebkādiem iztiks līdzekļiem. Un tāpēc gribu vaicāt tiem parlamentāriešiem, kas izteica kritiku, es vēlētos, lai viņi izpēta ANO attīstības programmas dokumentu un lai viņi paskatās, ko nozīmē ne tik viens šis nosaukums, ko nozīmē sadarbība un solidaritāte, ārējā sadarbība un solidaritāte solidaritāte. Un kas tad gal galā ir tie, tie kas visvairāk tērē naudas šāda veida palīdzībai? Zināmā mērā nav jau ir, ir jāliek vienādības, jo tā, tie nav antonīmi solidaritāte ārpus Eiropas Savienības un solidaritāte Eiropas Savienībā. Tie ir viens otru papildinoši jēdzieni. Un es domāju, ka tiem, kas izsaka, izsaka kritiku, es ieteiktu viņiem tiešām mano statistikas ziņojumu vēlreiz pārlasīt. Paldies Garants kungam. Tālāk nākamā runātāja Lohbīdlers kundze divām minūtēm. Paldies priekšsēdētājs kundze. Runājot par deleģētajiem aktiem, mēs ļoti skaidri varējām saklausīt, kādēļ mums tie nepieciešami Mēs nevēlamies mikromanagementu, mēs vēlamies ar instrumentiem rīkoties atbildīgi un ar pietiekam lielu informācijas devu. Tādā veidā uh, ātrāk uh, izskaužot iespējamās kļūdas. Ja mēs uh, sazināmies ar cilvēktiesību organizācijām, kas varētu būt arī galvenās šīs palīdzības adresātes, uh, Eh, ja mēs nevarēsim vienoties ar citām institūcijām, mēs nevarēsim īstenot konkrētus projektus. Tādēļ es lūgtu jūs pieņemt parlamentu pozīciju. Nav jau tā, ka parlaments kaut ko nebūtu šeit sapratis. Tagad daži vārdi varbūt detalizētāk. Daudzi pauda kritiku, eh, kā tiek izdots pārāk daudz naudas, lai veicinātu cilvēktiesības un demokrātiju. Man ir eh, jākonstatē tieši pretējais Ja mēs iepazīstamies ar šī instrumenta uzbūvi, mēs jau tagad varam konstatēt, tas tika ieviests tikai 2004. gadā, tā tad varam konstatēt, ka tikai ar mazu naudas summiņu var sasniegt ļoti daudz. Ir, protams, rūpīgi jāiepazīst ar katru projektu atsevišķi un ar to uh, iznākumiem. Tikai dažos gadījumos projektus nevarēja turpināt īstenot. Ja mēs patiešām vēlamies veicināt savas vērtības visā pasaulē, lai cilvēki varētu būt brīvi, lai viņi būtu brīvi no diktatūras, brīvi no nabadzības, tad mums ir jāveicina šo instrumentu izmantošana arī turpmāk. Un instrumenti ir labs papildinājums tai politikai, ko mēs prasām ieviest šajās valstīs. Īstenībā instrumentam ir e, jābūt aprīkotam ar pamatīgāku finansējumu. Paldies Lohpīlers kundzei. Tagad nākamā ziņojuma autora divas minūtes Kinga Gāls kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundze, paldies visiem kolēģiem un komisāra kungam par viņu izteikumiem. Es vēlējos pateikties kolēģiem par e, viņu uzslavām. Es dzirdēju, ko teica Broka kungs Protams, mums ir e, jānovelk robeža starp izpildvaru un likumvaru. Nevajadzētu tās abas sajaukt. Referenti un citi deputāti teica, ka parlamentam ir uh, jātop uzklausītam gan plānojot šādus instrumentus, gan īstenojot stratēģiju un parūpējoties par uh, instrumenta. Um, labu un glūdu pielietojumu, un ir jāraugās, lai finansējums tiek izmantots tur, kur tas ir nepieciešams visākotāk. Es neuzskatu, ka, ka jau kaut viens no nodokļu maksātājiem varētu apšaubīt finanšu instrumentu izmantošanu, kas ir domāts cilvēktiesību un uh, demokrātijas veicināšanai. Mēs šos instrumentus varam padarīt vēl efektīvākus, un es domāju, ka jebkurš eh, no nodokļu maksātājiem varētu piekrist šādu instrumentu izmantošanai. Parlamentam ir piešķirts jauns prerogatīvs pateicoties Lisabonas līgumam, un mēs uh, vēlamies, lai padome un komisija būtu pietiekami atklātas pret mums, tādā veidā kaldinot patiešām veiksmīgus kompromisus, jo tas ir mūsu visu kopīgajās interesēs, lai šie instrumenti darbotos pēc iespējas labāk. Tā ir visu uh, triju institūciju kopīgā vēlme. Paldies! Mičela kungs tagad lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka um, aizkavējos, ļoti atvainojos. Bet gribētu sākumā teikt, ka Lielbritānijas kolēģis kritizēja situāciju saistībā ar to, cik svarīga ir demokrātija un cilvēktiesības. Ja demokrātija un cilvēktiesības labi darbotos mūsu dalību valstīs, tādā gadījumā mums nebūtu situācija, kad bērni dodas uz skolu, bet brokastis uh, nav pāēduši. Nu, un situācija gan tāda ir, ne tikai Lielbritānijā, bet arī citās dalību valstīs, un dalību valstīm jāpārliecinās, lai tā nenotiktu. Bet nu runāsim skaidru valodu, tas nav saistīts tikai ar demokrātiju un cilvēktiesībām, bet 22 tūkstoši bērnu katru dienu iet bojā, katru dienu. Un, nu, tas ir um, savā ziņā uzlabojums, jo kādreiz šis skaitlis bija 34 tūkstoši bērnu dienā, bet, nu, tādēļ varbūt padomāsim, um, padomāsim par situāciju un atcerēsimies, ka dalībvalstu valdībām ir jāstrādājas un šie jautājumi jārisina. Mēs runājam šobrīd par deleģēto aktu īstenošanu uh, un, nu, tie ir tiesību akti. Uh, Es ieteiktu pilnībā pieturēties pie pirmā lasījuma parlamentā un iekļaut visus grozījumus, ko padome nav pieņēmusi. Šis ir principiāls jautājums, tas ir būtisks nāko, star, starpiestāžu attie, attiecībām nākotnē, attiecībā uz ārējo politiku. Un jāsaka, ka šie grozījumi nav saistīti ar jēgu un būtību tekstā, bet tas ir saistīts ar parlamenta lomu īstenošanā. Mūsu mērķis ir aizsargāt Eiropas parlamenta demokrātiskos mērķus, kāds ir paredzēts arī Lisabonas līgumā. Un kā vienam no likumdevējiem arī mums jābūt um, spējīgiem strādāt ar padomi vienlīdzīgā, vienlīdzīgās lomās un lemt par attīstības palīdzības tēriņiem, ka, kam tērēt, cik tērēt un kad. Šie grozījumi ir par to, lai, ka komisijai būtu jāatzīst daži no lēmumiem, kā deleģētie akti, kā tas ir noteikts uh, Lisabonas līguma 290. pantā, un tas abām šīm iestādēm dotu iespēju iebilst pret uh, lēmumu projektiem, kas neatbilst likuma prasībām. Un šāda veida veto nodrošinātu, ka parlamenta priekšlikumi tiek ņemti vērā uh, attiecībā uz komisijas programmām Eiropas Savienības palīdzībai. Gribētu teikt, ka mēs nerunājam par mikromanagementu, kā teica kolēģi, vai atsevišķām programmām vai projektiem. Nē, šie grozījumi nodrošinātu, ka likumdevējiem ir kontroli pār strateģiskiem lēmumiem, kas ir saistīti ar finansējuma alokācijām un sektora prioritātēm. Visi grozījumi priekšlikumi bija iekļauti parlamenta pirmā lasījuma pozīcijā, plenārsēdē ar lielu um, balsojumu pārsvaru tie tika pieņemti pagājušā gada oktobrī, bet padome ir noraidījusi visus grozījumus saistībā ar demokrātisko kontroli. Uh, Tajā pašā laikā nepiedāvājot nevienu risinājumu, kas apmierinātu parlamenta prasības. Ir ļoti žēl, ka šo daudzo mēnešu laikā, gandrīz gads no nu jau ir pagājis kopš pirmajām diskusijām par šo dosjē, attiecībā uz uh, starpiestāžu sarunām un nesam panākuši nekādu progresu. Gribētu deputātiem teikt, ka mēs patiešām esam ļoti smagi strādājuši sarunās ar padomi un komisēju, komisiju. Un sarunas sākās patiesībā 2010. gada februārī. Mums bija trīs dialogu sanāksmes un ļoti daudz tehniska līmeņa sanāksmes. Bet attiecībā uz šiem jautājumiem nekāds risinājums nav panākts, un tikai uz pēdējā gada beigām komisija saruna vedēja nāca klajā ar kompromisa priekšlikumu, un parlaments uzreiz arī reaģēja ar pretpriekšlikumu, bet tas netika atspoguļots padomas pozīcijā. Mēs saprotam, ka formāli tas netika nodots dalību valstīm padomē. Neskatoties uz padomes strikto nostāju, kāda ir arī komisijai, nu, patiešām žēl, ka tā ir izveidojis, bet parlaments uzstāj uz savu pozīciju, un juridiski runājot, mūsu argumenti ir pamatoti. Daudzgada finanšu plāns, piemēram, izpilda kritērijus, lai te tiktu piemērota deleģēto aktu procedūra. Uh, Un 290. pantā pieminētie kritēriji ir obligāti, un ja tie tiek izpildīti, tad padomēm parlamentam ir jābūt veto tiesībām. Nu, te mēs nerunājam par kaut kādiem ārkārtas pasākumiem, jo tas būtu pretrunā ar nolīgumu. Tas vienkārši ir juridisks pienākums, tās ir saistības. Un arī mūsu priekšsādātāja konference mūs pilnībā atbalsta. Divas reizes viņi ir par to lēmuši. Viena no šīm reizēm bija šī mēneša sākumā, ka visās sarunās mums būtu jāuzstāj uz deleģēto aktu procedūras piemērošanu attiecībā uz lēmumiem, kas ir saistīti ar prioritāšu izvēli, rezultātiem un finanšu alokācijām. Un arī komitejās ir panākts uh, līdzīgs viedoklis. Inta un AFET komiteju referenti uh, ir uh, vienojušies, ka tas jātiecina arī uz uh, starptautisko palīdzību. Un visi grozījumi no pirmā lasījuma būtu, tiem būtu jābūt spēkā. Mūsu pozīcija ir ļoti vienkārša un tā pilnībā atbilst priekšsēdētāju konferences mandātam. Mums nebūs, uh, mēs nepieļausim, ka mūsu likumdevēja loma tiek ignorēta. Un es domāju, ka jaunās procedūras ieviešana būtu arī visu iesaistīto pušu uh, labā, un parlaments daudz, daudz efektīvāk varētu pildīt savu um, uzraudzītāju lomu, lai sasniegtu mērķus, kas ir konkrēti iekļauti nolīguma attiecībā uz sadarbību un attīstību. Tā ieskaitot arī um, nabadzības izskaušanu, jo 22 tūkstošiem bērnu nav jāiet bojā katru dienu, un mēs gribētu, lai arī mums tiek dot iespēju risināt šo jautājumu. Paldies! Ja, Mitchell, Paldies, Mičela kungs, jums kā referentam tika dots vairāk laika runāšanai, jo jūs eh, runājāt, eh, tātad jūs eh, runājāt četras minūtes, kas bija atvēlēts no sākuma, un vēl bija papildus divas minūtes. Devas kungam ir papildus jautājums, lūdzu, 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētais kundze. Es tikai vēlējos uh, pavaicāt godātajam kolēģim un draugam Mičela kungam, vai viņš var man piekrist, ka 2005. gadā parlaments atteicās no 14 jomām koplēmumu procedūras ietvaros, ņemot vērā finanšu instrumentus. Mēs tagad mēģinām kaut ko dabūt atpakaļ. Mēs. Uh, esam uh, zaudējuši savus atskaitīšanās spējas un esam daudz ko zaudējuši padomēji. Runātais, diemžēl, tiek pārtraukts. Lūdzu, Mičela kungs, jums ir uh, 30 uh, sekundes atbildēji, lūdzu. Jā, Deva kungs, es jums piekritu, ka mēs atteicāmies vai zaudējām daļu no savām tiesībām. Es jau biju referents par sadarbības instrumentu. Mums vajadzēja divi ar pus gadus, lai par to vestu sarunas, jo mēs nevēlējāmies atteikties no zināmām pamatiesībām. Uh, Bet beigās bija vienošanās starp um, parlamentu, padomu un komisiju, kurā bija noteikts, ka, piemēram, uh, attīstības komitejai būs kontrolas iespējas, un uh, mēs šo vienošanās panācām. Šī vienošanās uh, ir saskaņā ar līguma garu, un tā tam vajadzētu arī būt nākotnē. Paldies, un uh, pēdējais šajās debatēs uzstāsies Šolca kungs. Divas minūtes, lūdzu. Mm. Priekšsēdētājs kundze, Guhta kungs, jums ir pilnīga taisnība. Tas, kas notiek ārpusē, tas nav saprotam, kādēļ uh, notiek šīs uh, cīņas, šie ķīviņi starp padomi, komisiju un parlamentu, un padome šeit pat nepiedalās šajās diskusijās mums vajadzētu pavaicāt, kādēļ uh, princips, kas ir atrunāts līgumā, netiek atzīts. Broka kungs pietiekami plaši to izskaidroja. Šeit tiek runāts par to, ka mums arī tagad ir tiesības un iespējas eh, runāt, izteikties. Komisijas vairāku gadu plānošanā eh, attiecībā uz ICI instrumentu Eh, šeit eh, netiek runāts par konkrēto instrumentu, bet ir ielikta veca atsauce uz instrumentu Global Europe. Un tiek eh, pārunātas kaut kādas jau novecojušas problēmas, proti, ka daudz gadu finanšu plānojuma mērķis ir īstenot ES intereses. Uh, un Eiropas Savienības uh, uzņēmumi ir jāaizstāv uh, arī ārvalstu tirgos. Es vēlējos teikt, ka mēs šādā veidā to instrumentu neplānojām. Un ICE instrumentam ir jābūt modernam sadarbības instrumentam, nevis kaut kādam protekcionismu ierocim. Un vēl Dienvidu Austrum Āzijas valstis nav tikai mūsu uh, uh tirzniecības partneris un sadarbojoties ar šīm valstīm, mēs nedomājam tikai par uh, viņu rīcībā esošajām gāzes rezervēm, bet par ko vairāk mums kopīgi un ilgtermiņā ir jāpaveic lieli darbi. Uh, Es ceru, ka arī šis finanšu instruments eh, tiks izmantots un nāks par labu gan ES, gan trešajām valstīm, un tā mēs varēsim eh, atbalstīt ilgspējīgus attīstības procesus pilsoņu interesēs. Paldies Šalta kungam! Cienītās dāmas, godātie kungi, esam beiguši debats par šo darba kārtības jautājumu, un balsojums ir paredzēts šodien 11.30.